Ladies and gentlemen, I would like to start. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Adoption of the agenda. Darba kārtības pieņemšana. Vai jums patīk šī darba kārtība? Labi. Esam to pieņēmuši. Uh, I think uh, I would like to remind you that. Uh... Dāmas un kungi, gribēju atgādināt, ka paplašinātā biroja sanāksme notiks pēc uh, viedokļa apmaiņas ar Džēmsu Moronu, eh, kas turpmāk vadīs ES eh, e delegāciju Kairā. Dažas piezīmes. Gribēju teikt, ka pie mums ir, ka mēs 21. martā gribam uzaicināt Moldovas ārlietu ministru pie mums uz ārlietu komitejas sanāksmi. Un 21. martā tāpat mēs gribam organizēt debates par Eiropas ārlietu dienestu. Gribēju jūs par to informēt. Man pagājušajā nedēļā bija ļoti interesantas debates ar Popls kungu. Tas ir ANO ģenerāla sekretāra īpašais sūtnis Irākā. Un viņš pastāstīja ļoti daudz interesanta par šajā valstī notiekošo un arī par Ašrafs bēgļu nometni. Ja jūs esat ar mani vienas prātis, es gribētu viņu uh, pie mums uzaicināt uz kādu no komitejas sanāksmēm, lai viņš varētu mums sniegt par to informāciju. Fried, is, uh, Tā tad mēs varētu ar viņu tikties un uzaicināt mūsu bijušo kolēģi Luškovs kundzi arī. Viņa tagad ir ES pārstāve Irākā. Trešais darba kārtības punkts. Bericht 2011. Tas ir e, Eiropas parlamenta rezolūcija par Bosnijas un Hercegovinas 2011. gada progresa ziņojumu. Dorisa Berka ir mūsu referente. Grozījumi ir jāizniedz uh, līdz pulkstens 12.9. februārī. Ja kolēģi ar mani ir viens prāts, tad mēs arī varētu ievērot šādu termiņu. Doris, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, mēs varētu būt visai pārsteigti, ka Tikai šodien mēs runāsim par Bosnijas Hercegovinas progresa ziņojumu, jo tas dienas gaismu ieraudzīja jau pagājuši gadu, bet mēs gribētu pateikt, ka uh, īstenībā līdz decembrim nekādi notikumi uz priekš nevirzījās, uh, visi neviens nebija gatavs veidot dialogu, joprojām nebija izveidot valdība, bet tagad šī gada sākumā tika uzsākts kaut kāds sarunas beidzot, bet valdība joprojām nav izveidota. Tika runāts par to, ka bijušais finanšu ministrs varētu kļūt par jaunās valdības vadītāju. Politisko grupu saruna vedēji vienojās par vairākiem politiskiem tematiem un pretēji tam, kas ir rakstīts manā ziņojumā, es gribu teikt, ka piekdien tika pieņemts arī likums par valsts atbalsta sniegšanu. Tātad man būs eh, nedaudz eh, jāgroza savus ziņojums, jāuzsver šī, šie pēdējā laika noteik, notikumi, lai beidzot varētu ķerties pie balsojuma plenārsēdē. Es gribēju teikt, ka joprojām vēl nav izveidota valdība. Nu, kāda ir tā galvenie iemesli? Puses nav gatavs vienoties, nav gatavs meklēt vienprātību un, protams, bija nepieciešams spēcīgs spiediens no ārpuses, lai vismaz kaut kas sakustētos. Mēs arī piedzīvojām, eh, ka tika izveidots bezvīzu režīms pagājušo gadu, un tas arī notika pateicoties no ārpuses veiktajam spiedienam. Un, protams, eh, partijas apzinājās, ka eh, ir nepieciešams panākt konkrētu progresu, lai varētu sadarboties. Protams, Eiropas Savienība ir ieinteresēta Bosnijas Hercegovinas progresā. Beidzot, tur ir arī ES delegācijas vadītājs, kas darbojas uz vietas, bet uh, viņam ir divi portfeļi, ja var tā teikt. Viņš ir ne tikai mūsu sā, sūtnis, bet arī uh, tāds kā vēstnieks ārpus politikas eh, vēstnieks, tas ir Sorensen kungs, un viņš jau eh, ļoti labi pazīsta šo reģionu, un viņš mēģina arī eh, ļoti aktīvi sadarbojoties ar NVO un politiskajām partijām kaut ko virzīt uz priekšu. Kādas ir galvenās problēmas Bosnijā Hercegovinā? Valsts ir sadalīta divās teritorijās un īstenībā tur nekas nesaprotams nav, jo ir izveidota viena valsts, bet īstenībā ne Bosnija, ne Hercegovina nevar vienoties par to, ka vajadzētu būt šādai vienotai saliedētai valstī. Un, protams, ir jāsaprot, eh, ka abas šīs teritoriālās vienības uzskata, ka eh, runājot par Bosniju-Hercegovinu kā par vienu valsti, viņi kaut ko zaudēs. Bet jāņem vērā, ka ir lietas, par ko var vienoties tikai tādā vienotā valstī. Un, protams, Bosnija-Hercegovina var iestāties Eiropas Savienībā tikai tad, ja tur būs darboties spējīga uh, administrācija un arī attiecīgas struktūras. Valstī ir daudz problēmu, pirmām kārtām jau korupcija, un uh, tas ir tāds kā audzējs eh, šajā reģionā, un pret to ir jācīnās, un, protams, tādēļ ir nepieciešama labāka un efektīvāka tieslietu sistēma. Uh, Protams, varētu teikt, ka Bosnijai, Hercegovinai ir aktīvāk jāsadarbojas arī ar startautisko kara noziegumu tribunālu, izdodot uh, bijušos kara noziedzniekus, bet joprojām ir jāturpina vajāt tie noziedznieki, kas joprojām atrodas valsts teritorijā. Mēs a, eh, sagaidām no viņiem daudz aktīvāku darbību. Runājot par tieslietu struktūrām, šeit joprojām ir konstatēti daudz trūkumi un uh, Bosnijā, Hercegovinā tieslietu sistēma nedarbojas saskaņā ar normām, nestoties uz to, ka eh, tā jau ir izveidot pirms daudziem gadiem. Un pat pagājuši gada eh, Eštonas eh, kundze skatoties uz notiekošo teica Sers Republika Serbska premjeram, ka ir nepieciešams strukturēts dialogs par tieslietām. Uh, bet Republika Serbska eh, īsti nepiekrīt eh, šiem noteikumiem, bet, protams, mēs nevaram eh, atzīt tādu tieslietu sistēmu, kas joprojām ir fragmentēta. Ir jābūt dialogam, bet šim dialogam gal galā ir arī jānoslēdz, lai varētu darbu turpināt. Runājot par tieslietu sistēmas reformu, mēs esam konstatējuši, ka uh, Eh, kara laikā notikušie seksuālie noziegumi, kas notika Bosnijā, Hercegovinā, nav tikuši atbilstīgi izskatīti un pat joprojām eh, noziegumu upuri nav saņēmuši uh, Nu, es jau gribēju teikt kompensāciju, saka runātāji, bet eh, vispār eh, nav redzējuši, ka tiesas priekšā nostājas eh, varmāks. Tādēļ politiķiem ir jāparūpēs, lai šīs sievietes, jo, protams, mēs šeit runājam par sievietēm, lai viņas beidzot redzētu, ka taisnīguma roka darbojas. Mēs runājam arī par bēgļiem un par valsts iekšienē pārvietotām personām. Šeit ir daudz darba un Ja ir parakstīta deklarācija par uh, bēgļiem, tad, protams, uh, vārdi ir jāpapildina ar darbiem, un mēs uh, tikāmies uh, arī ar pārstāvjiem un domājam, ka Sarajevas uh, deklarācija ir jāizteno un jāparūpēs par to, lai bēgļi, kas vēlas atgriezties dzimtenē, to arī varētu izdarīt es gribēju arī uh, pateikt kaut ko tādu, Eh, ko neesmu ierakstījusi ziņojumā. Ziemeļos Posovinā eh, joprojām izskatās tā, kā tas izties kara laikā. Tur ir ļoti auglīga zeme, bet, diemžēl, neviens cilvēks šajā teritorijā neatgriežas. Bet, eh, ja cilvēki tomēr izlemj tur atgriezties, tad, ja cilvēki būvē mājas, tad tur nav padomāts par sanitāro aprīkojumu, cilvēkiem netiek pieslēgta ne kanalizācija, ne elektrība, un kad es uh, ar pilsētas mēru par to runāju, viņš teica, ka viņš neko tur īsti nevar darīt. Tātad vajadzētu mm, parūpēties, lai cilvēki varētu atgriezties tur, kur viņi vēlas atgriezties. Uh, Runājot par izglītību, arī šeit ir daudz darāmā, un mēs redzam, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Arī uh, izglītības jomā nodarbinātajiem ir 13 uh, eh, izglītības ministru. Viss ir ļoti fragmentizēts. Ministri uh, eh, teju teju sadarbojas savā starpā, un es jau 2007. gadā Eh, eh, runāja par to, ka tiek piedāvātas dažādas izglītības programmas, bet šie jaunieši tajās nevar piedalīties tādēļ, ka politiķi galu galā nevar vienoties par uh, kaut kādu saskaņotu politiku. Nu, varbūt varētu šķist, uh, ka mēs te runājam par sīkumiem, bet īstenībā visus šos sīkumus sasumējot kopā, mēs varam saprast, ka bieži vien jaunieši ir izmisuši. Protams, Eiropas Savienībā ir vienotais tirgus, kas eh, daudz maz darbojas, bet Bosnijā Hercegovinā nav uh, vienotā tirgus. Eh, starp teritoriālajām vienībām joprojām pastāv robežas, robežas, ko ļoti grūti pārkāpt gan investīcijām, gan darba ņēmējiem. Un ja šīs robežas netiks nojauktas, tad jau, protams, uz labāku nākotni cerēt būtu grūti. Robežas ir jāatver. Ir vēl citi neatrisināti jautājumi. Jūs noteikti atceraties eh, Seģi Finči eh, lietu tiesā. Uh, Tur eh, bija runāts par konstitūciju, tā tad ir trīs tautas, trīs nācijas, kas var eh, piedalīties politiskajā dzīvē, tātad var kandidēt uz politiķu statusu, bet ir citas um, tautības, kas tur nav minētas. Bet mēs runājam par tūkstošiem cilvēku, kas ir dzimuši augstās laulībās, vai tie ir Romas vai citas tautības pārstāvi, vai uh, tātad others, kas uh, ir rakstīts šajā. Uh, konstitūcijā, un Finčī eh, jau sen vērsās eh, Strasbūras cilvēktiesību tiesā un pieprasīja, lai konstitūcija tiktu grozīta. Tagad tika dibināta atsevišķa komiteja, kas pievērš šim jautājumam un uh, jautājuma risināšanā īsti netiek iesaistīta starptautiskā kopiena, un es eh, to augstu vērtēju, jo beidzot vietējie iedzīvotāji ir sapratuši, ka viņš šo darbu var izdarīt pašu spēkiem. Un es augstu vērtēju to, ka uh, Zorensena kungs, mūsu sūtnis reģionā, mēģina arī palīdzēt uh, vietējiem iedzīvotājiem, lai viņi varētu savu darbu veikties iespējas labāk. Kādas problēmas vēl ir Bosnijā Hercegovinā? Tās ir daudz skaitlīgas, es nosaucu tikai dažas. Atgriežoties pie izglītības. Protams, mēs varam runāt arī par citām Dienvidaustruma Eiropas valstīm. Un eh, Bosnijā Hercegovinā uh, tiek dibinātas uh, dažādas privātas augstskolas, uh, biznesa augstskola, Amerikas uzņēmēju darbības augstskola un tā tālāk. Uh, mācības tur maksā bargu naudu, bet pēc tam uh, cilvēks īsti ar šo saņemto diplomu neko nevar uzsākt, jo mācību programmas ir visai um, neefektīvas. Uh, Un ir daudz universitāšu, kas gribētu darboties, bet nevar saņemt atļauju no izglītības ministrijas, līdz ar to situācija ir grūta. Un eh, mēs saprotam, eh, ka ir ļoti grūti pret to cīnīties un ir arī bēdīgi ka uh, vecāki uh, izdod naudu, augstu naudu par savu bērnu mācībām, bet pēc tam ar diplomu neko nevar iesākt. Un Bana Lukas uh, Tieslietu augstskolas izsniegtais diploms, nu tas ir uh, visai bēdīgs un arī mācība viela nav pietiekoša, lai cilvēks pēc tam varētu normāli funkcionēt turmākajā dzīvē. Mēs atceramies arī uh, ECO apgalvojums un tad tur bija uh, Uh, izveidota arī uh, tāda jauktā skola, eh, kur, piemēram, pa vienām durvīm iet iekšā musulmaņi un otrām uh, durvīm horvāti. Nu, tas notiek tā kā viduslaikos bērni, kas apmeklē šīs skolas, jau no mazām dienām pierod, ka viņi ir savādāki par pārējiem un ka kaimiņi, kas dzīvo viņiem blakām, īstenībā ir pilnīgi savādāki cilvēki. Īstenībā bērniem jau no mazotnes tiek iepotētas aplamas idejas. Uh, mums vajadzētu parūpēties par to, lai šīs skolas tiktu apvienotas tā, tad lai visi bērni varētu mācīties vienā klasē. Pēdējais jautājums, kas saistīts ar izglītību vai ar administrāciju. Mums ir jāsaprot, ka valstī ir korupcija, bet e, ir arī neefektīva administrācija. Nu, piemēram, 13 izglītības ministri. Nu, padomājiet, kas vēl ir pakārtots katram šim ministram. Ilgi, ilgā laika termiņā tas nepiekā laba nevar novest. Un tālāk mans jājām zirdziņš, ko gan neesmu minējuši šajā ziņojumā. Jā, es saprotu, ka man bieži citē un neviens um, īpaši atzinīgi to nevērtē, bet es gribēju pateikt, ka federācija pašlaik nav funkcionēt spējīgi. Ir desmit kantoni, ir vietējais līmenis, tad tālāk ir šie desmit kantoni, un katrā kantonā tur ir pa savam ministram, vesels bars ministriem, tad ir federācijas valdība, un tad ir visas valsts valdība. Mēs nevaram to pieļaut, un tad ir 120-150 ministri pa visu valsti, nu viņiem pat nav tik daudz finansējumu, lai visiem viņiem maksātu algas. Thank you Es domāju, ka tur viss ir attīstījies diezgan nepareizajā virzienā. Vajadzētu investēt jauniešos, tālsaimniecībā, sociālajās struktūrās, nevis tik daudz naudas izgāst administrāciju, un īstenībā viņi viens otram sprauž sprunguļus riteņos. Protams, ir jādomā par konkrētu um, darboties spēju tautsaimniecības struktūru, un ir ļoti labi, ka beidzot kaut kas tiek darīts lietas labā. Daudzi man uzdod jautājumus, kā es vērtēju augsto pārstāvi, un kādreiz augstais pārstāvs bija mūsu kolēģis Bilds, tātad. tad Zviedrijas ministrs, viņš bija pirmais startautiskās kopienas pārstāvis eh, Bosnijā Hercegovinā. Un viņš tur varēja skaldīt un valdīt, kā viņš vēlējās, un visi viņa sekotāji darīja to pašu. Tā tad viņi pieņēma likumus, rūpējās par vienotas pases ieviešanu, jo vietējie politiķi to nevarēja panākt. Viņi arī parūpējās, lai būtu himna, lai būtu valsts karoks. Uh, parūpējās par valsts simboliem un pieņēma daudzus uh, likumus. Tātad Bilda kungs un visi viņa sēkotāji līdz pat uh, augstajā pārstāvē Eštonei. Tagad īstenībā augstajai pārstāvei, uh, pārstāvim pēdējiem ašdaunam vairs nevajadzēja tur atrasties. Mums ir jāsaprot, ka šāds fakts Eh, tiesiskā valstī īsti nav pieņemams, ka šāda mm, mm, politiska institūcija īstenībā politiķus kavē uzņemties pašiem savu atbildību. Nu, ja ir kāds eh, augstāks pārstāvs, kas eh, visu lemj, tad jau man pašam nekas nav jādara, un es varu arī uz viņu visu novelt. Bet es biju nedaudz draudzīgāka, es izmantoju tādu draudzīgu toni savā ziņojumā, es rakstīju, ka varbūt beidzot augstais pārstāvs varētu doties prom. Ja kāds grib izmantot uh, spēcīgākus formulējumus, labi, to mēs arī varam sarunāt. Tas bija viss, ko es gribēju teikt. Mums ir ļoti daudz vēl jādara. Protams, uh, valsts atrodas attīstības stadijā un gribēju pateikt, ka uh, ir arī vēl trešā daļa uh, Bričko uh, ziemeļos un īstenībā arī tur struktūras ir visai sarežģītas, bet eh, tajā pašā laikā arī fragmentētas. Divpusējā sadarbība reģionā norisinās visai apmierinoši. Bosnijai, Hercegovinai nav nekādu tādu tiešu problēmu ar saviem kaimiņiem. Un es ceru, ka sadarbība ar Horvātiju um, palīdzēs atrast risinājums, nevis radīt jaunas problēmas, jo, piemēram, eh, dienvidos tur ir eh, Bosnija robežojas ar Horvātiju, Nu, tur ir kādi desmit eh, kilometri, tā tad jums ir jābrauc kādi daži kilometri pa Bosniju, lai nokļūtu Horvātijas teritorijā. Tik runāts par tilta būvniecību, bet Bosnija ar Horvātiju šie to varēs pietiekam veiksmīgi atrisināt divpusēji. Tālāk Horvātija kā viena no tiešajām kaimiņu valstīm 2013. gadā kļūs par Eiropas Savienības dalību valstu, un Bosnijai tas sagādās milzīgas problēmas, jo Līdz ar to tur būs tādas robežas, kurām īstenībā nebūs iespējams pārkļūt, bet īstenībā tām vajadzētu kāpt pāri, piemēram, runājot par lauksainiecības produktiem, pārtiks produktiem un neskatoties uz to, ka mēs jau gandrīz desmit gadus nokrituši uz ceļiem lūdzam, lai viņi beidzot pieņem tādas likumus, uh, kas ļautu pārtikas produktus ražot atbilstoši ES standartiem. Un, protams, tas novedīs tagad pie grūtībām, ņemot vērā Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā. Es ceru, ka atbildīgie politiķi beidzot kaut ko darīs, runājot arī par veterināriju. Um, augu uh, aizsardzību un uh, lauksaimniecību. Es zinu, ka varbūt neizteicos tā pārāk uh, strukturēti, bet jūs visi varat eh, izlasīt ziņojumu un iepazīties ar šiem faktiem. Un eh, ziņojums ir sastādīts vācu valodā. Man arī te nevajag vienmēr izteikties angliski. Tā tad arī priekšstādātais varēs to izlasīt un kolēģi, protams, paši varēs uh, grozījumu veidā paust savus domas un atziņas. Nu, varbūt kaut ko var pateikt tā stingrāk, varbūt kaut ko var pateikt maigāk. Uh, Bet, e, ja jūs gribat e, runāt tādu maigu valodu, izmantot šo diplomātisko pļāpāšanu, jūs tālu tomēr nenokļūsiet. Ja mēs sauksim lietas īstajos vārdos, tad tomēr atradīsim dzirdīgākas ausis. Mēs jau neesam kaut kādi skolotāji, bet mēs gribam Bosnijā Hercegovinai palīdzēt un gribam, lai. Uh, mēs varētu palīdzēt arī vietējiem politiķiem, lai ceļš uz Eiropas Savienību patiešām kļūtu glūts. Domāju, ka situācijai vajadzētu ātri mainīties, bet, protams, arī vietējiem politiķiem ir jābūt gataviem kaut ko darīt, jo līdz šim tas ir bijis grūti, bet uh, es domāju, ka la, šis uh, jaunais gads ir iesācies daudz labāk nekā nobeidzās iepriekšējais. Uh, Paldies, Dorisai Pakai, turpin priekšsēdētājs. Äh, ich muss nur sagen, in einem. Gribēju pateikt, ka vienā situācijā, vienā valstī ir vēl ļaunāka situācija nekā Bosnijā, Hercegovinā. Nu, tas ir Vācijā. Vācijā mums ir 17 izglītības ministri. <laughs> Aber, aber nicht 17 äh, Minister in Nordrhein-Westfalen. Bet ne jau 17 äh, ministri, piemēram, Ziemeļreinā Vestfālenē, tur ir viens ministrs. Nu jā, bet äh, ar šo vienu jau ir par daudz, saka priekšsēdētājs. Paldies, Doris Paka, tas ir ļoti labs, racionāls ziņojums. Un es ceru, ka beidzot patiešām kaut kas sāks virzīties uz priekšu, bet, protams, viņiem arī ir gataviem jābūt pašiem kaut ko mainīt. Un tagad pirmais runātājs Kūkan kungs delegācijas priekšsēdētājs lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos uzslavēt Pakas kundzi par to, ka viņa ir sagatavojusi ļoti labu ziņojumu un arī pateicos par to, ka viņa ir eh, mums sniegus tādu ļoti izsmelošu ievadu uzrunu. Ehm, ziņojumā ir ehm, atspoguļot pamat jautājumu, pamat problēmas, un uh, tas sniedz um, patiesu atspoguļojumu par situāciju valstī. Uh, diemžēl uh, Eiropas Savienības integrācijas jomās ir gūts tikai neliels progress, un tādēļ Bosnija-Hercegovina atpaliek no citām reģionu valstīm. Diemžēl esmu šo frāzi atkārtos jau vairāk kārt, bet situācija joprojām ir tāda pati. Uh, Valstī ir nepieciešams apliecināt savu spēju risināt Eiropas Savienības integrācijas jautājumus, un tas nebūs iespējams, ja netiks veiktas reformas un nodrošināt rīcības spēju visās administrācijās, visos līmeņos. Ir nepieciešams uh, pieņemtu likumu par valsts atbalstu un par tautas skaitīšanu. Tas varētu būt pozitīvs signāls. Tāpat uh, zināms progress ir konstitūcijas eh, groziem jomā saskaņā ar Eiropas cilvēku tiesību tiesas nolēmumu. Uh, bet uh, pasākumi jāveic vēl daudzās jomās. Tieslietu sistēma jāreformē, jānodrošina tiesiskums, tāpat arī valsts administrācijas reforma ir jāīsteno. Uh, to nebūs iespējams veikt, ja Bosnijas politiķi neuzņemsies atbildību un nerīkosies kopīgiem spēkiem, veicinot integrācijas progresu. To varēs panākt tikai tad, ja būs vienots skatījums un kopēja izpratne par valsts nākotni. Tas pats sakāms par starptautisko uzraudzību valstī. Es piekrītu uh, tam, ka mums ir jāmeklē risinājums, nodrošinot uzņemšanos pašā Bosnijā, Hercegovinā. Es, noteikti ir vēl daudzi steidzami jautājumi, kas būtu jārisina citviet, un ja būs jauna valdība izveidot, tad būs iespējams arī īstenot reālas reformas. Eh, tas ir jādara ne tikai Eiropas Savienības integrācijas eh, vārdā, bet galvenokārt domājot par pilsoņu un tautas interesēm. Paldies priekšsēdētāji. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de rapporteur mevrouw. Paldies, Batskurts kundze. Vēlējos pateikties Pakas kundzei par sagatavoto ziņojumu. Es esmu sociāldemokrātu ēnu referente un man ir vairāki komentāri. Es, protams, neatkārtošu to, kas jau izskanēja. Uh, īstenībā runājot par Bosniju Hercegovinu, tā ilgu laiku atradās strupceļā, bet tagad mēs varam runāt par tādu jaunu startu. Uh, Bosnija Hercegovina ir spērus tādus dažus solīšus, bet ir jāspēr daudz lielāki soļi, ir jārunā par jaunu valdību, kam būs jāveic ārkārtīgi daudz darba. Uh, Protams, ir ļoti labi, ka ir pieņemts šis likums par valsts atbalstu, bet tāpat vienošanās par uh, tautas skaitīšanu. Un jārunā arī par uh, bēgļu atgriešanos uh, un, jo tie, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgi kritēriji ļoti labi, ka beidzot būs arī konstitūcijas grozījumi un ir izveidot īpaši komiteja, kas pie tā strādās, bet mēs tāpat runājam arī par konkrētiem grozījumiem, eh, ko vajadzētu piedāvāt mūsu šai komitejai, kas strādās pie konfer, konstitūcijas izmaiņām. Un tāpat uh, ir eh, jābūt konstitucionālās tiesas spriedumam attiecībā uz konstitūciju, kurā ir minēts konkrēts tautības, un šis eh, likums tika pasludināts par nelikumīgu, tātad par nederīgu, bet eh, tagad tā vietā ir jāstājas jaunam likumam. Un Pakas kundze, nu pat runāja arī par seksuālās vardarbības upuriem kara laikā. Pirms gada vai pirms pusotra gada es kopīgi ar Kukana kungu un Pakas kundzi rakstīju vēstuli Bosnijas valdībai un citiem politiskajiem līderiem, un īsnībā šī vēstule arī nescerētos augļus. Tagad ir pieņemta stratēģija, kā palīdzēt upuriem, jo tā ir ļoti liela sieviešu grupa. Mēs te runājam par vairāk kā desmit tūkstošiem cilvēku. Bet Stratēģijai ir jātiek pieņemtai līdz gada beigām, bet Republika Serbska nav uh, izvirzījusi konkrētu pārstāvi, kas strādās pie šīs stratēģijas, bet ja mēs gribam, lai stratēģija uh, stātos spēkā, tad Republika Serbska arī kaut kas ir jādara. Un Runājot par Bosnijas un Horvātijas attiecībām, protams, 2013. gadā Horvātija kļūs par ES dalībvalsti, tur ir eh, tūkstošiem kilometru kopīga robeža, un, protams, mums ir jānāk par tīzniecību un citiem ekonomiskiem jautājumiem. Pakas kundzei ir pilnīgi taisnība. Es ceru, ka abas valstis varēs uh, atrisināt vēl neatrisinotos jautājumus pēc iespējas ātrāk. Tātad tas bija tas, ko es gribēju pateikt sociāla demokrāta grupas vārdā un uh, gaidu turpmāko sadarbību ar Pakas kundzi ar nepacietību. Paldies! Kornelisens kundze, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Kopumā Um, es domāju, ka ziņojums ir tiešām labs un ļoti labi, ka Pakas uh, kundzei ir izdevies konstatēt arī progresu un um, cerīgu attīstību. Un ļoti labi, ka ir iesniegts parlamentā likums par valsts atbil, atbalstu, un tagad vēl ir um, jāpieņem arī likums par um, tautas skaitīšanu, un tad jau viss būs. Bet uh, tomēr situācija nav pārāk iepriecinoša, mums ir jāatrod līdzsvars starp uh, no vienas puses naivumu un pārāk lielu optimismu, un otras puses pārāk uh, lielu pesimismu. Un, Jāsaka, ka tieslietu sistēma ir uh, ļaunprātīgi izmantot politiskām spēlēm. Konstitucionālā tiesa tiek izmantot kā bloķējošais spēks jebkādiem jauniem uh, likumiem un tiesību aktiem. Mēs nevaram uh, pieļaut, kā tiek grautas valsts institūcijas un it īpaši tiesu sistēma. Es tikai varu cerēt, ka struktūrālais dialogs uh, darbosies. Jācer, ka Serensen kungs būs pietiekoši uzstājīgs. Un uh, runājot par valsts organizē, organizāciju, ir jānodrošina pārstāvība ne tikai galvaspilsētā, bet arī dažādās uh, valsts daļās un jāsniedz arī tiesiskais atbalsts un padomi. Eiropas uh, Savienībai un PAC ir jādarbojas roku rokā. Un uh, viena no galvenām problēmām Eiropas Savienības attieksmē pret Bosniju ir tāda, ka nav vienotas nostājas. Nostāja ir nekonsekventa un uh, cilvēki nesaprot, ka ir uh, Sarensen kungam nepieciešams lielāks atbalsts un nedrīkst vainot viņa nostāju. Mēs esam paredzējuši iesniegt dažus grozījumus šai sakarā, paužot bažas par atsevišķiem jautājumiem, jo situācija Bosn Bosnijā neuzlabosies, ja mēs tikai to vēlēsimies, pie tā ir jāstrādā, un mūsu nostājai jābūt ir konstruktīva, kritiskai at, attiecībā uz jauno struktūrēto dialogu un uz to apstākli, ka vald, nav valdības šajā valstī, un tad varbūt mēs panāksim arī zināms uzlabojums. Vārds Būzeka kungām, prezidentam. Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses vēlējos pievienoties tiem, kas uzslavē referenti Doresu Paku. Manuprāt, šis ziņojums tiešām ir ļoti labs. Pakas kundze ir uh, centusies panākt līdzsvaru starp uh, pamudinājumiem un no otras puses prasībām Bosnijai pildīt savas saistības jo es, Bosnija ir uzņēmusies saistības attiecībā pret Eiropas Savienību. Tas ir jāsaprot. Es pats pirms trim mēnešiem apmeklēju Bosniju Hercegovinu un kopš tā laika ir sasniegts uh, ievērojams ja progress. Uh, pagājušā um, nedēļa parlaments uh, pieņēma jau minētos likumus un katru reizi, kad mēs uh, centāmies dot signālu Bosnijai Hercegovinai, bija konstatējams progress. Līdz ar to mums viņus vajag iedrošināt, pamudināt. Man tā izskatās, ka virzība notiek uz priekšu lēnām. Un vēl man ir pāris komentāri piebilstami. Tiekoties ar politiķiem un žurnālistiem, es daudzkārt dzirdēju, ka mūsu ierosinājuma prasības ir tādas birokrātiskas Eiropas Savienības prasības. Tas nozīmē, ka mums ir jāskaidro gan politiķiem, gan sabiedrībai Bosnijā, Hercegovinā, ka mūsu priekšlikumi ir pirmkārt saistīti ar to, ka mēs vēlamies, lai Bosnija gūtu panākumus un lai nodrošinātu pārmaiņas, bet, protams, tam ir vajadzīgs finansiāls atbalsts. Jaunā tieslietu sistēma tiek veidot, lai palīdzētu Bosnijai, nevis Eiropas Savienībai. Līdz ar to jāsaka, tieši šajā jomā uh, bosniešiem ir uh, zināmas uh, problēmas. Mums ir jāskaidro, ka ir nepieciešams cīnīties pret korupciju, lai ekonomika darbotos, lai darbotos tiesību sistēma, ka tas viss ir pašas Bosnijas interesēs, ne tik daudz Eiropas uh, Savienībai vajadzīgs. Mēs vēlamies, lai Bosnija vispirms uh, gūst panākums un tikai tad kļūst par kandidātu valsti. Mums ir tāpat jāuzlabo attiecības ar šo valsti, uh, panākot augstāku līmeni, un tas būs uh, pozitīvs signāls tam, ka izvirzītās prasības tiek īstenotas. Tas būs apliecinājums tam, ka valsts dodas pareizā virzienā un reiz varēs kļūt par Eiropas Savienības dalību valsts. Vēlreiz pateicos referentei. Eh, Belderkungs. Jā, dank u vēl, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Referents kundze, kolēģe Paka, ar lielu interesi un cieņu izlasīju jūsu rezolūcijas priekšlikumu. Jūs noteikti atcerēsieties, ka pirms pāris gadiem mēs eh, plenārs sēdē runājam par uh, uh, fundamentālismu, par uh, islāmu un tā tālāk Bosnijā, Hercegovinā. Un pagājuši gad Deutsche Welle radiostacija uh, citēja uh, Sarajevas žurnālistus un uh, arī uh, zinātniekus eh, un brīdināja, ka islāms tur pieņemas eh, spēkā, un jūs noteikti būsiet eh, arī dzirdējusi, kas notiek Sarajevā, un mēs esam dzirdējuši arī balsis no Horvātijas, ja islams, salāfisms un fundamentālisms atradīs pareizo uh, Uh, augsni Bosnijā Hercegovinā, tad liberāļi mērena noskaņotie musulmaņi kļūs par viņu pirmajiem upuriem. Kā tad varētu cīnīties pret šo ekstrēmismu Bosnijā Hercegovinā? Paldies! Dankeschön, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, I think that, uh... Manuprāt, jā, es, protams, vispirms vēlētos pateikties referentei un, manuprāt, neviens cits šai parlamentā nav tik uzticams un tik pozitīvi noskaņots pret Bosnijas Hercegovinas uh, Eiropas perspektīvu, un es ļoti pateicos referentei par viņas labo gribu. Es vēlējos uh, norādīt, ka Bosnija Hercegovina, protams, uh, stratēģiski un uh, arī kultūrālā ziņā ir ļoti svarīga šim reģionam, un mēs nedrīkstam nekad pārtraukt mūsu atbalstu Eiropas virzībai Eiropas orientācijai šai valstī. Diemžēl um, jākonstatē, ka šai valstī ir ne tikai pozitīvas attīstības pazīmes, bet arī citas pazīmes politisko valdību vienošanās par valdības izveidošanu un prezidenta ievēlēšanu varbūt ir pozitīvā, pozitīva zīme, uh, jauns ieguldījums uh, turpmākai attīstībai, jaunam attīstības tempam. Tas, ka ir iecelts Eiropas Savienības pārstāvis Serensen kungs, arī ir ļoti pozitīva zīme. Un mums nesen bija ļoti pozitīva tikšanās ar uh, Serensenu kungu, un es vēlu viņam panākumus šajā darbā. Bosnijā, Hercegovinā ir vairākas lietas, kas mūsos rada bažas. Uh, nu, pat jau Belderkungs runā par vienu no šīm problēmām. Mani satrauc arī tas, ka jaunās otrajā paaudzē ir konstatējama īpaša veida segregācija. Un tas ir mākslīga sadalījuma rezultāts, mākslīgu robežu uh, radīšanas rezultāts pēc uh, kara. Tas tiešām nav pieņemami, ka bērni skolā ieiet pa atsevišķām ieejām pēc nacionālā principa. Uh, serbu bērni iet pa vienām durvīm, horvātu bērni pa citām un bosniešu bērni vēl pa citām durvīm. Tas ir nepieņemami. Bet tas, tā ir uh, tikai problēmu redzamā daļa Bosnijā. Noslēgumā gribu teikt, ka tiešām ir svarīgi, lai Bosnijas Hercegovinas valdība sajustu Eiropas parlamenta atbalstu. Paldies. Mrs. Pak, you have the floor. Pakas kundze, lūdzu, jums vārds. Vielen dank. Paldies. Es varu piekrist uh, daudziem kolēģiem. Uh, Un man tika uzdots tikai viens jautājums tātad par ekstrēmistiem uh, un uh, musulmaņiem Bosnijā Hercegovinā. Beldarkungam taisnība. Viņš jau pirms kādu laiku par to brīdināja, bet situācija ir pasliktinājusies. Tie ir tā sauktie varabīti no Sauda Arābijas, kas tur nodarbojas ar savu netīro spēlīšu spēlēšanu Un, protams, viņiem ir e, ļoti izdevīgi vervēt e, nabadzīgus jauniešus un pieaugušos. Viņiem tiek e, maksāts par to, ja viņi iestājas šajā organizācijā. Un, protams, musulmaņu sabiedrībai tas ir ļoti slikts ļoti slikta pieredze, Bēldera kungs, jā, jums ir pilnīgi taisnība, jūs noteikti varat uh, gatavot grozījumus. Es par to vēl neesmu runājis, jo es apzinos gan šo risku, bet kas man sagādā vislielākās dusmas. Bosnijas Hercegovinas musulmaņu kopienas uh, um, galvenais līderis uh, Čēriča kungs nerunā pārliecinošanā, ko viņš arī necīnās pret šo ietekmi no Sauda Arābijas, bet īstenībā eh, tas ir viņa interesēs. Viņam ir jāaizstāv uh, savu musulmaņu brāli un māsas, lai varētu cīnīties pret šiem varabītiem spēcīgāk. Man ir viena piezīme, kā tad šie cilvēki no Sauda Arābijas nokļūst šajā valstī. Uh, Ja mēs 90. gadu sākumā būtu vairāk rūpējušies par Bosniju Hercegovinu, tad neviens no Sauda Arābijas tur nenokļūtu. Nu, un tagad 90. gadu sākumā pieļautās kļūdas, mums par tām nāks ļoti grūti maksāt. Un tagad uh, vajadzētu par to, pret to kopīgi cīnīties. Paldies! Manchmal denke ich an solchen Fällen. Dažreiz šādos gadījumos Eh, jādomā par modinātāju zvanu, un īstenībā pirms desmit gadiem mēs jau dzirdējām kaut ko līdzīgu. Un neņemot vērā visu centienus, tādu pamatīgu progresu mēs neredzam. Un mēs atkal pieņemam jaunus ziņojumus, bet varbūt beidzot ir jāiedarbina modinātājs zvans, eh, kas taptu sadzirdēts. Un šie. Uh, um, kandidātu valsts solījumi īstenībā var tikt atsaukti. Nu, tie ir spēkā kopš eh, Salonika procesa, bet ja valsts nepild savus pienākumus, tad arī kandidātu valsts eh, solījums var uh, atsaukt. Paldies, Doris. Mēs līdz 9. pieņemsim grozījumus. Būs uh, pēc tam balsojums komitejā. Tas ir paredzēts 1. martā. Nu, kolēģiem nav vairs palicis pārāk daudz laika, lai gatavotu grozījumus. Un mums jāparūpējas, lai eh, pēc iespējas vairāk balsot par šo ziņojumu. Tagad ceturtais darba kārtības punkts eh, - jūtīgs jautājums. Eiropas Savienības Izraels papildus protokols. Un eh, tas tika bloķēts uz kādu laiku. Tagad mums, e, kā ārlietu komitejai, vajadzētu paust savu pozīciju. Atzinumu ir sagatavojusi Veronika de Kaizera, un tādēļ došu viņai vārdu, lai viņa mūs iepazīstinātu, par ko te, te īsti ir runa. Lūdzu. Merci, monsieur le. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā jau jūs to teicāt, šis ir tāds šī ir tāda delikāta joma un ka šīs protokols ir diezgan ilgu laiku bloķēts. Jā, es tagad pagaidīšu trustiņu. Jā, pirms es pārēju pie problēmām, es gribētu kolēģiem nedaudz atgādināt eh, jums izdalītā dokumenta ierobežojums. Tas ir tikai darba dokuments, tā, nā, tas nav rezolūcijas projekts. Šeit ir tikai tie jautājumi, kas man ir saistībā ar, ar nolīgumu radušies. Šis papildu protokols Eiropas Savienības vidusjūras asociācijas nolīgumam uh, attiecībā uz Izrēlu ietilpst uh, pakotnē, ko 2009. gadā mēs uh, nosaucām par aktualizāciju, bet tagad to varētu apstiprināt, neuzskatot šo dokumentu par īpašu aktualizāciju pašreiz at, attiecības starp Eiropas Savienību un Izrēlu uh, netiek pacelts jaunā līmenī. Un man radās uh, šāds jautājums, un es saņēmu arī rakstveida atbildes no Ketrīnas Aštonas um, kabineta darbiniekiem par šo jautājumu. Otrs uh, jautājums. Mm vai šis nolīgums vai protokols attiecas tikai uz Izrēlu. Šobrīd jā, bet šis nolīgums ir visaptverošs nolīgums, kas varētu attiekties uz visām valstīm, kas ietilpst kaimiņa attiecību politikā ar, un ļauj šīm valstīm pie nosacījuma, ka tās ir pārņēmušas akī komunotēru, varētu noteikt atvieglotu piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu un arī otrādi. Tātad tā ir uh, nolīguma pamatdoma. Izrēla bija pirmā valsts, kas noslēdza šādu nolīgumu un uh, bija nepieciešams uh, pārņemt akī komunotēru. Izrēla ir izvirzī, izvēlējusies to nozari, kur uh, tā ir liels priekšrocības, proti farmācijas industrija. Izrēla ir desmitais lielākais uh, farmācijas izstrādājuma ražotājs pasaulē. Līdz ar to valstī šajā jomā ir ļoti spēcīgas pozīcijas pasaulē. Kad mēs uh, palūkojamies uz šādu priekšlikumu, tad varētu domāt, ka te nekādu šķēršļu nevarētu būt. Bet, manuprāt, varētu rasties divu veidu nopietni jautājumi. Pirmā jautājuma grupa ir juridiski jautājumi attiecībā uz uh, nolīguma teritorialitāti šo ražojumu atzīšana būtu jābalsta. Jā, man šeit uz galda ir ļoti vies juridisks dokuments, un es um, skaidroju, kā no nu es varu. Tas nozīmē, ka Izrēla definē teritoriju, kurā ir spēkā šīs nolīgums, un šī, šai teritorijai nevajadzētu iekļūt kolonizētās teritorijas un ir precīzi jānorāda, kuras ir tās teritorijas, ko Eiropas Savienība un starptautiskie tiesību akti atzīst par Izraēlas teritoriju un nevis eh, būtu jāiekļauj tās teritorijas, ko Izraela pati uh, Uh, uzskata par savu teritoriju. Šeit es domāju, piemēram, Austrum Jeruzālemi. Un tam vajadzētu pieļaut to, ka starptautiskās tiesības un Izraēlas uh, tiesību akti saskan šajā jautājumā. Un šis ir uh, sarežģīts juridisks jautājums, un es vēlētos uh, saņemt parlamenta tiesisku atzinumu šai jautājumā. Es uh, zinu, ka komisija ir daudz strādājusi pie šā nolīguma, un uh, tas ir liels darbs, uh, kas ir paveikts un, uh, un veiksmīgs, bet es vēlētos, lai arī parlaments paustu savu nostāju šai jautājumā. Šis, protams, man saka, ka tas ir vienkārši centiens uh, iegūt uh, laiku, novilcināt. Es gribu jums apliecināt, priekšstādātāji kungs, ka es negribu novilcināt šā jautājuma risināšanu, jo tas jau ir bijis bloķēts ilgu laiku. Mums šis jautājums ir jāizpēta, bet mums ir jāizpēta gan no tiesiskā viedokļa, gan no politiskā viedokļa. Nākošais jautājums, kas ir vēl svarīgāks par iepriekšējiem, it īpaši e, no mūsu komitejas viedokļa, tas ir, tie ir politiskie jautājumi. Jautājums tāds, vai ir pienācis īstais brīdis noslēgt šo nolīgumu? ja mēs nerunājam par tādu vienkārši tehnisku aktualizāciju ir virkne argumentu, ko es uh, minu šajā darba dokumentā, un esmu gatava par tiem diskutēt arī citvied. Proti ir nepieciešams nodrošināt Eiropas Savienības ārējās politikas konsekvenci saskaņu ar uh, cilvēku tiesību prasībām un to visu iestrādāt mūsu ārējā politikā. Mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka valstis, ar kurām mēs pārakstām nolīgumus, pilnībā ievēro starptautisko tiesību normas, humanitāro starptautisko tiesību normas un ka visā jomā ir kārtība. Kad mēs slēdzam nolīgumus ar valstīm, kuras jau nu nav sniegbaltas cilvēktiesību skatījumā, mēs izvērtējam nevis cilvēku tiesību situāciju kā tādu, bet gan tendences, vai šī situācija uzlabojās vai pasliktinās. Tāda ir šī pieeja bieži vien. Un, manuprāt, no šāda viedokļa raugoties. Vērtējums, uh, ko ir uh, veikusi Eiropas Savienība, asociācijas nolīguma padome 2011. gada februārī, tātad ir jau pagājis gads kopš šī brīža ir notikusi asociācijas nolīguma padomes sēde, kurā tika norādīts uz virkni problēmu, kuras bija šokējošas Eiropas Savienības izpratnē, tika norādīts, ka mēs nožēlojam un nosodām un tā tālāk. Un šeit runa bija tikai par asociācijas nolīguma kontekstu. Es nemaz šeit nemīnu visas ziņojumus, ko uh, publiskoja cilvēktiesību organizācijas un tā tālāk, kurās, kuros arī bija runāts par daudzām problēmām un tika norādīts, ka turpinās koloniju veidošanas politika, kas apdraud mieru šajā reģionā, ka turpinās gazas blokāde, un mēs pieprasījām, lai tā tiktu nekavējoties pārtraukta, un tas, kas ir veikts gazas sakarā, ir absolūti nepietiekams. Tāpat tika runāts par Izraēlas minoritāšu tiesībām un tika paustas arī uh, liela, stipras bāžas par uh, likumiem, kas regulē nevalstisko humano uh, humanitāro organizāciju darbību. Un es vēl neminēšu citas problēmas. Tagad ir pagājis gads. Kas ir mainījies? un, ja mēs runājam kaut vai tikai par kolonizācijas jautājumu, tad situācija ir pasliktinājusies. Un tajā brīdī, kad uh, prezidents Abas uh, iesniedza pieteikumu dali, dalībai ANO, tad kvartets norādīja uz to, ka svarīgāk ir nevis uzņemt Palestīnu ANO, bet gan, bet gan uzsākt, atsākt sarunas par mieru starp abām pusēm, un galvenais šķērslis šajā jomā ir kolonizācijas turpināšanās. Šie termiņš bija noteikts 27. janvāris eh, šo sarunu kontekstā, bet nekas nav noticis. Līdz ar to at, situācija neattīstas pozitīvā virzienā un tieši tādēļ priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka mūsu komitejai ja tā dotu pozitīvu atzinumu par šo nolīgumu par farmācijas uh, industriju, un es vēlreiz atkārtoju, jā, tas ir parasts nolīgums. Man šķiet, ka no politiskā viedokļa šis signāls būtu uh, tāds, ka lai kas arī notiktu šādā situācijā, mēs neizmantojam kaut gan tas tika ierakstīts manā Kaizeras ziņojumā, un to es citēšu, instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai panāktu vairāk, piedāvājot vairāk. Šobrīd es gaidu, lai uz vietas reāli situācija uzlabotos, ir tīpaši šajā kolonizācijas jomā, e, jo šīs kolonijas Eiropas Savienība nekad nav atzinusi. Tātad tie ir tie politiskie argumenti, ko es izvirzu. Runājot par juridiskiem argumentiem, no, no tiem es arī negribu atteikties. Manuprāt, šeit ir nopietnas problēmas, bet es neesmu uh, kompetenci šai jomā. Es vēlētos, lai parlamenta juridiskais dienests sniegtu mums garantijas, ka no juridiskā viedokļa ar šo nolīgumu viss ir kārtībā, kaut arī uh, es neesmu gluži tādās domās. Paldies, priekšsēdētāji! Jetzt ist äh, uh... Pīterle hat das erst. Pēterlis kungs pirmais, lūdzu. Hvala lepa, gospod mm. predsednik. Eh, Priekšsēdētāji. Yeah. Bija pārsteigts par to faktu, ka šis papildus protokols tik ilgi tika bloķēts. Domāju, tagad labāk saprotu šādas izturēšanās cēloņus. Es iepazinos ar protokolu un sapratu, ka Eiropas komisija ir vedusi sarunas par protokolu ES interesēs un ka šis protokols nu dien ir vērtīgs. Tātad es saprotu, ka tas drīzāk ir tāds tehnisks precizējums, kā mēs sadarbojamies ar Izraēlu vienā konkrētā specifiskā jomā. Un, protams, mums jārunā arī par uh, tādu plašāku sadarbības definīciju. Manuprāt, Izraela tādēļ arī ir grozījusi pati savu likumdošanu, lai varētu to uh, saskaņot ar ēs likumdošanu. Es sagaidu, ka Eiropas komisija atrisinās vai jau ir atrisinājusi visus juridiskos jautājumus. Protams, jautājums ir ļoti delikāts. Bet, manuprāt, mēs runājam par nu dienu uh, eh, būtisku jautājumu. Vai tas ir politisks instruments? Es domāju, ka papildu protokols tāds nav. Nedomāju, ka tādā veidā mēs varam paust savas politiskās intereses. Protams, ka mēs varam pateikt, kāds ir mūsu viedoklis. Bet man ir tāds uh, principiāls jautājums. No komisijas gribēju uzzināt, kā jūs esat pārbaudījuši juridiskos aspektus. Domājams, būtu uh, ES un arī Eiropas parlamentam būtu liederīgi pēc šīs atbloķēšanas uzzināt konkrētus rezultātus un parūpēties, lai protokols tiktu pieņemts. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Es arī piekrītu priekšlikumam, ka mums būtu jālūdz um, padoms juristiem Te pašā laikā es uh, saskatu arī šādu problēmu. Vai nu mēs runājam par tehnisku nolīgumu, vai arī mēs skatāmies lielākā politiskā uh, kontekstā. Un uh, ir redzams, ka šo tehnisko dokumentu var izmantot kā politisko instrumentu. Mums ir jāizlem, kā mēs rīkosimies un jādomā, vai mēs skatāmies uh, tikai uz nolīgumu saturu kā tādu, vai arī skatāmies uz to kā uz politisku instrumentu. Otkārt, mums, protams, ir konkrēta nostāja, un tā mums ir attiecīgi jāpauž. Arī norādot iesaistītajām pusēm, ka tām ir jāsēž pie galda un jāpārunā problēmas, bet šī aktualizācija, kas ir apstājusies parlamentā jau uz gadiem, un tā rezultātā puses nesāka pārunas, jo galu galā mums ir jāapzinās, ka ir dziļāki apsvērumi, kādēļ puses rīkojas tā, kā rīkojas. Un varbūt ar šādiem norādījumiem mēs nesniegsim to mērķu, ko vēlamies. Pēdējais komentārs. Es katrā ziņā atbalstu to, ka mēs griežamies pie juristiem, bet tad, kad mēs runājam par Izraels teritoriju, tas nozīmē, ka mēs sākam apšaubīt visu, kas saistīts ar Izraelu, visi mūsu nolīgumi, tad ar Izraelu būtu jāskata caur šo eh, neatrisināto teritoriālo jautājumu, tad kam piedar kura teritorija. Būtībā tad mēs saravojam visas attiecības ar vienu ļoti nozīmīgu valsti. Es uzskatu, ka mums kā komitejai nevajadzētu radīt šādu iespēju, ka mēs neesam objektīvi, ka mēs dodam priekšroku vienai vai otrai pusē. Paldies! Janaku. Janaku kundze, lūdzu. Kirja proedre. Priekšstādētāja kungs. Mums jau ir notikusi diskusija starp ēnu referentiem par šo jautājumu. Es esmu ēnu referente arī un es uh, Eiropas Tautas partijas vārdā paudu iebildumus pret uh, Veronikas de Kaiseres uh, nostāju. Ir nepieņēmami, ka uh, politiskam un tehniskam jautājumam būtu nepieciešams uh, juridisks atzinums. Padome un komisija jau ir pieņēmušas lēmumu, tagad referentē ir jāsagatavo atzinums, tas var būt arī negatīvs atzinums, viņai ir tiesības tādu sagatavot, bet es nedomāju, ka mūsu komitejai būtu tiesības novilcināt uh, ziņojuma vai atzinumu pieņemšanu un uh, nesniegdzot nesniegt atzinumu citai komitejai. Manuprāt, atbildīgā komiteja uh, arī var nerīkosies varbūt uh, pēc tāda paša parauga jo šeit ir politiski aspekti, Palestīnas uh, status, Gāzas konflikts. Bet, ja Eiropas Savienība priekšstādātāja kungs varētu apliecināt, ka nenotiek uh, tirzniecība ne ar vienu citu valsti, kurai arī ir kādas līdzīgas problēmas, tad jau mēs tā varētu rīkoties, bet situācija tāda gan patiesībā nav Protams, Izrēlas farmācijas ražojumi atbilst augstām kvalitātes prasībām, un to cena ir arī pievilcīga, bet es, protams, negribu iedziļināties jautājumu būtībā. Mūsu viedoklis ir tāds, ka būtu kļūdaini pieprasīt juridisku atzinumu par politisku jautājumu. Un es lūgtu uh, atzinuma autori eh, rīkoties atbilstoši, kā tas būtu jādara atzinuma autorei, sagatavot atzinumu, pat ja varbūt tas ir negatīvs atzinums. Un pēc tam arī ārlietu komitejā ir jāpieņem lēmums ar balsu vairākumu, kā tas vienmēr notiek. Bet tagad meklēt argumentus, iebildumus, kādēļ šo uh, jautājumu nosūdīt vai nu parlamentā juridiskai komitejai vai juridiskam dienestam, manuprāt, tas nu gan ir uh, nepareizs priekšlikums. Mums gal galā taču nav šeit jāatrisina Izraels un palestīniešu konflikts šajā gadījumā. Un uh, Man eh, šķiet, ka eh, referenti nevēlas sagatavot šādu atzinumu. Es eh, tautas partijas grupas vārdā gribu uzstāt, ka referentē ir jāsagatavo atzinums, pat ja tas ir negatīvs atzinums, tas ir jāiesniedz mūsu komitejā, un pēc tam mēs arī pieņemsim lēmumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Nielzens kundze, lūdzu. Merci. Oui, je... Paldies. Jā, es domāju, ka Kaizers kundzei ir taisnība, kad viņa saka, ka nepieciešams juridisks atzinums. Situācija nav tik vienkārši, kā to iztēloja iepriekšējā runātāja. Šeit runa ir ne tikai par tehnisku jautājumu. Farmācijas raž, izstrādājumi tiek ražoti kolonijā netālu no Jeruzālēmas. Tas nozīmē, ka tiek ražoti okupētā teritorijā, un mēs nevaram izlikt nevaram izlikties, neredzam šādu problēmu, sakot, ka tas ir tikai tehnisks jautājums. Es gribu jūs informēt, ka pirms dažām nedēļām Francijas parlamentā tika izskatīts uh, ziņojums par ūdens uh, izmantošanu šajā reģionā, tā skaitā rūpniecības uh, vajadzībām. Uh, vai jūs zinājāt, ka 450 tūkstoši kolonistu uh, izmanto tikpat daudz ūdens kā 2,3 miljoni palestīniešu? Jordānas rietumkrastā. Un mēs nevaram runāt tikai par tehniskiem jautājumiem. Šeit ir runa arī par cilvēktiesību jautājumiem. Mums, mūsu politikas centrā ir jāliek cilvēktiesību jautājumi. Un, manuprāt, Dekaizers kundze sagatavojā dokumentā ir iesnieg, iestrādāti visi pamata elementi, pamata argumenti, kas Uh, norāda uz to, ka mēs nevaram atbalstīt šādu nolīgumu. 2011. Uh, gada jūlijā 27 valstu misiju vadītāji Jeruzālemē aicināja apturēt Eiropas Savienības investīcijas kolonizētajās teritorijās, un mēs nevaram runāt, ka ir tikai no vienas puses tehniskas problēmas, no otras puses politiskas problēmas, un eh, tā nevar raudzīties uz šo situāciju, jo šeit tiek pārkāpt cilvēku tiesības un starptautisko tiesību normas. Jautājums ir, vai Eiropas Savienība drīksta uh, uzturēt tirzniecības sakarus ar valsti, kura okupē teritorijas, izlaupa okupēto teritoriju dabas resursus un uh, pilnībā pārkāp Ženēvas nolīgumus. Paldies! Paldies! Varbūt, ka kolēģi varētu izteikties lakoniskāk. Un tagad runājot par šo konkrēto protokolu, neizmantot šo gadījumu, lai runātu par visu tuvēju austrumu konfliktu. Tanak, kungs, lūdzu. Well, you, I... Paldies, priekšsētāji. Vispirms vēlos pasūtīties par to, ka esmu saņēmis tikai dokumentu franču valodā. Un varbūt tā ir tikai vēl viena novilcināšanas taktika Es esmu sazinājis ar Nīderlandes kolēģi un ir angļu valodas versija, bet diemžēl man ir četri lapus franču valodā, kas noteikti palielinātu manu darbu, saprotot, kas īsti ir rakstīts. Un uh, eh, ECR grupas vārdā es uzskatu, ka mūsu pienākums ir neturpināt šīs vilcināšanas taktikas, tas jau viss ir ievilcies uz diviem gadiem, ir nepieciešams atzinums nedomā šeit par juridiskiem atzinumiem un visādas citādākas jautājumas piesaistīt šeit, runājot par būtībā tehnisku ziņojumu par tirdzniecības jautājumu starp demokrātisko valsti Izraēlu, ar kuru mums ir ļoti labas attiecības gan diplomātiskā, gan politiskā līmenī, un arī starp Eiropas Savienību un šo valsti un šīs juridiskais atzinums varētu radīt neparedzētas sekas un radīt negatīvu sekas mūsu pašu iedzīvotājiem, jo viņiem nebūs pieejas augsts kvalitātes industriālā ražotām zālēm. Un kavējot šo zāļu iekļūšanu mūsu tirgu, tas nāks tikai pa ļaunu mūsu pašu iedzīvotājiem. Un tas izskai tādēļ, ka Kaizers kundze uzskata, ka Izrēla pārāk labi neuzvedas un neņem vērā cilvēktiesību Mm, prasības starptautiskajā līmenī. Tas ir jautājums, kas jāsina Izrēlai attiecībā uz tās teritorijas nedalāmību un kādas teritorijas tā ir piedeva. Tas nav nekādā veidā saistīts ar patreizējo jautājumu. Mums ir jāskata tehniska dokumenta būtība attiecībā uz ražojumu atzīšanu. Un tādēļ nevajag šeit iejaukt arī Palestīnas un Izraēlas nesaskaņas Tas ir būtisks jautājums, un mūsu parlaments ir ļoti daudz domājis par to, kā atgriezt šo jautājumu darbu kārtībā, kā nonākt pie divu valstu risinājumu, panākt šīs valstis dzīvo mierā un uh, labklājībā un tā tālāk. Bet šāda žestu politika, ka mēs kavējam tehnisku vienošanos uh, kas ir saistīta ar farmācijas produktu eksportu uz Eiropas Savienību, tas nekādā veidā mums nepalīdz, un es aicinu šo komiteju un arī visu parlamentu kopumā sagatavot eh, tehniska atzinumu par šo nolīgumu un balsot par to un iekļaut to darba kārtībā. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Bēlderkungs. Paldies, priekšsēdētāji, var būt ļoti lakonisks. Īstenībā eh, es varu pilnībā parakstīties zem katra Tanoka kunga vārda, un es lūgtu jūs pēc iespējas ātrāk eh, eh, padomāt, kāds tad ir mūsu atzinums, un mēs taču esam gal galā parlaments un paudīsim savu viedokli balsojot. Paldies. Salafrankas kungs, lūdzu. Načo. Sure. Gracias, señor presidente. Agradecer a la señora. Eh, Paldies, priekšsētāji. Paldies, De Kaisers kundzei par sagatavoto dokumentu. Esmu strādājis ar De Kaisers kundzi kopš laika, kad viņa bija sociālas grupas koordinātora, un mums ir ļoti labas attiecības, bet es domāju, ka viņa ir aizšāvus garām šoreiz. Šeit mēs runājam par to, ka jādod uh, piekrīšana papildu protokolam uh, asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Izraēlu, un tas arī viss. Tātad mums ir jāsniedz savus atzinumus. Mani pārsteidz, ka pēc tam, kad komisija dalībās un Izraēla jau ir vienojušās par šo līgumu, ir uh, sākušās uh, runas par kaut kādiem juridiskiem nosacījumiem. Dekaisers kundze runāja par politisko jomu, un tas, protams, ir viņas tiesību ietvarā, bet tas ir tehnisks nolīgums, tas ir tehnisku mērķu labi sagatavots. Mēs visi vēlamies, lai miera process starp Izraēlu un Palestīnu turpinātos. Mums, protams, katram var būt uh, savs viedoklis, tāpat arī Dekaizers kundzei. Un par uh, daudzām lietām mēs esam viensprātis. Uh, bet runājot par šo konkrēto jautājumu, Eiropas parlamentam ir jādod savu piekrišanu. Un tas, ko De Kaisers kundze gatavojas darīt, ir sniegt savu atzinumu, savu viedokli, vai viņi uzskata, ka šo tehnisko līgumu nav iespējams ratificēt, nu tad tā arī ir jāsaka, un tas jāieraksta ziņojumā. bet patreizā procedūra e, neatbilst parastai procedūrai parlamentā, un šis tehniskais jautājums nebūtu jāsasaista ar Izraels un Palestīnas konfliktu. Mums ir nepieciešams priekšlikums. Protams, ir interesanti paklausīties, ko teiks komisija. Viņu juridiskais dienests jau ļoti skaidri savu viedokli paudz, tad, kad tika parakstīts šis nolīgums. Paldies! Mēs esam šeit šajā zālē, lai arī paustu savas cerības. Uh, Uh, lai runātu vienā uh, balsī par mums kopi interesējušiem jautājumiem. Protams, mēs esam par mieru tojos austrumos, iestājāmies pret vardarbību, mēs vēlamies, lai valdītu miers tojos austrumos, uh, Palestīnā, Izrēlā, abās valstīs, lai nepastāvētu naids starp šo valstu iedzīvotājiem. Mēs gribētu, lai arī ūdens resursu tiktu pareizi sadalīti, bet Tās ir mūsu cerības, kas nav saistītas ar to nolīgumu, kas šobrīd mums ir jāapspriež. Ar uh, diskusijām par šo nolīgumu mēs neatrisināsim tās problēmas, ko es pirms brīža minēju. Protams, mēs uh, cienām, ka Kaisers kundzei ir šādas lielas cerības, un uh, mēs ļoti augstu vērtējam viņas darbu, jo viņa arī iestājās par ļoti vērt, uh, nozīmīgām vērtībām tajā. Bet uh, vai mūsu nostāja šeit būtu jāmēģina risināt šik liels problēmas. Mums vienkārši jāsaka jā vai nē šādam uh, starptautiskam nolīgumam. Un ja mēs nedosim savu piekrišanu, tad mēs nepievirzīsimies tuvāk risinājumam. Un šie divi jautājumi, teritorialitātes jautājumi, nu mēs zinām, ka Izraela marķē savus produktus, tad kā mēs zinām, no kurienes tie nāk. Uh, un otrs jautājums par politisko jomu, vai tas ir īstais brīdis politiski. Es teiktu, ka nav, un šāda brīža nav bijis pēdējos 60 gadus, un visticamāk vēl daudzus gadus tāda nebūs. Mēs varam vienkārši teikt, ka situācija reģionā uh, ir tāda jau daudzus gadus. Ir jāatbild uz jautājumu, vai mums ir tiesības iestāties pret uh, padomi, komisiju un tām valstīm, kas vēlas parakstīt šādu nolīgumu. Vai mēs tiešām vēlamies iestāties pret nolīgumu, kas pēc sava rakstura ir komerciāls, nevis politisks? Ja šeit zālē mēs runājam par to, ka ir jāņem vērā cilvēktiesības, es uh, vēlētos arī uzdot jautāt, vai maniem vēlētājiem ir svarīgi piekļūt lētām zālēm un vai Eiropas Savienībai vajadzētu atvieglot šo pieeju, vai arī tā ir cilvēktiesība. Un ja mēs runājam par visām šīm bažām, ko pauda Kaisers kundze, un uh, domājam, kā risināt vienu konkrētu problēmu, tad vēlāk mums būs vieglāk risināt arī lielākās problēmas bet mēs nevaram atrisināt šo milzīgo problēmu ar šo vienu diskusiju. Paldies! Komisijas pārstāvs lūdzu. Uh, Paldies, priekšstādātāja kungs, par to, ka dodat man iespēju izteikties. Es teikšu tikai vienu lietu. Šis nolīgums tika sagatavots tādēļ, ka padomē tika piešķirts mandāts izveidot šādus nolīgumus ar uh, vidusjūras reģionu valstīm. Un mēs esam uzsākuši pārunas ar attiecīgā reģionu valstīm ar vairākām. Protams, Izraēla ir visattīstītākā starp šīm valstīm un ir vis tālāk pavirzījusies saskaņošanas procedūrā. Mēs sākām sarunas ar Izraelu, tāpēc, ka viņiem jau uzreiz bija ko piedāvāt no savas puses. Es varu apstiprināt, ka mūsu nolūks bija sagatavot tehnisku nolīgumu, lai uzlabotu tirdzniecības nosacījumus ar Izraēlu, un tīpaši ņemot vairāk Izraēla ir uh, ļoti spēcīgs spēlētājs farmācijas jomā. Un mēs pieņemam konkrētas normas, kas norāda, ka būs zinām ekonomiski ieguvumi. Un gal galā šis nolīgums ļauj mums atzināt, atzīt Izraēlas regulējumu, pretī saņemot viņu atzinumu mūsu regulējumam, un līdz ar to mūsu uh, ražotās preces var tikt tirgots abu valstu, abu reģionu tirgos. Mūsu nolūks tāda bija sagatavot tehnisku dokumentu, lai uzlabotu tirzniecības nosacījums. Vēl viens komentārs no manas puses. Protams, katrai sagatavojot šāda veida dokumentu, tiek iesaistīts arī juridiskais dienests. Juridiskais dienests, e, tā teikt, stāvēja blakus visā sarunu procedūrā. E, noslēgumā dokuments tika iesniegts komisijas uh, juridiskajā dienestā un saņēma viņu atzinumu, ka tas atbilst uh, nolīgumiem. Un šis uh, dokuments uh, eh, sakrit ar to laiku, kad Lisabonas līgums stājās spēkā, un tādēļ tas bija jāizskata atkārtoti. Un arī otro reizi mūsu juridiskais dienests un padomas juridiskais dienests uh, eh, sniedza savu pozitīvu vērtējumu. No komisijas puses mēs uh, ar visu pārliecību, ar savu kolēģi darbu varam teikt, ka šis nolīgums atbilst startautisko tiesību prasībām un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un tas būtībā ir arī viss no manas puses, vienīgi varu atkārtot, ka mēs to gatavojam kā tirzniecības dokumentu un tiks sagatavots saskaņā ar atbilstošo eh, padomus piešķirto mandātu. Jautājums par teritori, teritorialitāti. Tas ir skatīts ceturtajā sadaļā. Punktā es to nenolasīšu, jo jūs visi noteikti esat ar to iepazīst, iepazinušies. Piepildīšu, ka tas ir protokols vēl vienam nolīgumam un kopumā jebkādi teritorijas teritorijas ierobežojumu pamatnolīgumam. Ir uh, ierobežot kādu teritoriālu piemērojumu pievienotajiem protokoliem, bet, kā jau teicu, teritorijas jautājums tiek skatīts atšķirīgā sadaļā A punktā. Paldies! Tas patiešām ir nozīmīgs progress, ka padomes un komisijas juridiskajiem dienestiem ir viens un tas pats viedoklis. Un bieži vien ir tā, ka mēs eh, pavaicām visu trīs institūciju dienestiem viņu viedokli, un īstenībā visiem dienestiem katram ir savs atšķirīgais viedoklis. Bet ja vismaz divi dienesti ir viens prāts, nu tas taču ir ļoti daudz. Es neredzēju, ka Vaigla kungs uh, gribēja runāt, tādēļ došu viņam tagad vārdu. Paldies, priekšstādātāji. Dovolite mi da govorim slovensko, zato, kad gre za temo, kjer je. Es runāšu sloveņu valodā, jo šeit iet runa par ļoti delikātu jautājumu. Za Izraelom gospodarske, politične in vse druge odnose. Sakiem, drugo pomembno državo. Protams, mēs vēlamies izkopt ekonomiskās saites ar Izraelu, tāpat kā ar citām valstīm pasaulē. Bet, ja mēs runājam par tirzniecības nolīgumu, mums līdztekus ir jāņem vērā arī starptautiskās sadarbības principi. ja mēs vēlamies um, veikt ko vairāk, nevis tikai sadarboties tirzniecībā. Man šķiet ļoti pamatot tas, ka Kaisers kundze pieminēja cilvēktiesības. Un viņa ir pievērsusi lasītāju uzmanību pastāvošajam līdzsvar trūkumam šajā jomā. Tiek runāts par šīm jaunajām apmetnēm, jaunajām, jaunajiem būvprojektiem un pēdējais piemērs bija dialogs starp Netanjahu un Banki Mūnu. Banki Mūns teica, ka ir jābeidz šī apbūve, un Netanjahu kungs teica, nē, tas nav iespējams. Mēs negribam, lai sarunas uh, tiktu tagad noslēgtas, bet vispār nekādas sarunas nav pat uzsākušās starp Eiropas Savienību un Izrēlu īstenībā nav tādu nolīgumu, kas būtu pilnībā brīvi no politiskās nokrāsas. Arī šajā gadījumā mums ir jārunā par atklātu sadarbību ar Izrēlas valsti. No otras puses ir jārunā vēl par kādu citu politisko jautājumu. Mēs esam Eiropas Savienības ārlietu komiteja. Un mums ir jāsaprot, vai mēs varam veicināt mieru procesu tuvējos austrumos, vai mēs tieši otrādi kaut kādā veidā varam sāsināt situāciju. Ir jāņem vērā visi viedokļi. Un Visi jautājumi, kas ir risināmi, ir uh, jārisina balstoties uz miera procesu. Ja pat mēs runājam par kaut ko, uh, kas saistīts ar tīdzniecību, vienmēr ir jāņem vērā arī konkrēti politiski jautājumi, jo, piemēram, tīrzniecība norisinās arī okupētās teritorijās, un to nedrīkstam ignorēt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es gribu izteikt priekšlikumu un Dekaizers kundze var uz to reaģēt. Pirmām kārtām mēs esam sagatavojuši atzinumu. Un varētu būt, ka Startautiskās tirzniecības komiteja marta beigās vai aprīļa sākumā balsos. Un viņi var balsot arī neņemot vērā mūsu atzinumu. Tas ir fakts. Tādēļ, nestoties uz to, ko mēs galu galā darīsim, es piedāvātu De Gaizeras kundzei sagatavot ziņojumu uzmetumu, lai mēs netiktu izslēgt no šī klubiņa. Nu, nestoties uz to, kāds būs rezultāts, mums, ņemot vērā atvēlēto grafiku, vajadzētu sagatavot arī savā komitejā ziņojumu uzmetumu. Otrkārt, Mums vajadzētu padomāt arī par politisko struktūru. Dekāzers kundze pauda visai asu kritiku. Un īstenībā vairumam no viņas teiktā piekrita gandrīz visi kolēģi. Un mums vajadzētu saprast. Vai tas ir pietiekami, lai papildus protokolu, kas tikai papildiņa jau spēkā esošu nolīgumu. E, vai tā tad, e, vai tas nav protokols, kas mums e, nāk par labu, jo varbūt tas gal galā, ja mēs būsim pārāk kritiski, nāks par ļaunu nevien Izrēlē, bet mums pašiem. Tātad mums vajadzētu padomāt par šo, par to, kas tad ir likts abos svaru kausos. Un vēl komisija arī minēja, ka tas ir viens no instrumentiem, ko varētu izmantot sadarbojoties ar Eiromed valstīm. Ja kādai valstī ir liels problēmas ar citām Eiromed valstīm, tad arī tur var uh, runāt par to, kas notiek Eģiptē, tur NVO tiek tiesātas un, un ir daudz citu problēmu šajās valstīs. Nu, un tad, ja mēs tam visam pievērsīsim tik daudz uzmanības, mēs nekad nepanāksim progresu. Jo arī citās Eiromed teritorijās tiesli, tiesiskas valsts un demokrātijas principi nav īstenot par simt procentiem. Nu, ņemot vērā to, kas notika pagājušajā gadā. Dekaizers kundzei varbūt kopīgi ar kolēģiem no INTA komitejas vajadzētu palauzīt galvu, kā varētu formulēt rezolūciju, kas papildinātu šo protokolu. Un tur mēs rezolūcijā varētu paust um, visas bažas, eh, kas šodien izskanēja zālē. Un komisija arī visu to varētu rūpīgāk pārbaudīt, un, eh, protams, ir jārunā arī par eh, politiskiem jautājumiem. Un padomāsim, protams, par procedurālajiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, lai varētu sasniegt progresu, bet tajā pašā laikā mums nevajadzētu pašiem sevi izslēgt no šīm sarunām. Šovakar koordinatoru sēdē es arī piedāvāšu to. Protams, mums jārunā arī par juridisko pamatu, bet Ja mēs redzam, ka pēc Eštons kundzes izdarītā spiediena abas puses atkal ir uzsākušas sarunas, mēs tāpat redzam, ka ir rasta vienošanās par kopīgu valdību, ko vadīs abas kungs, nu tad uh, Te jau mēs runājam par tādu konkrētu progresu, un par to mēs varam debatēt. Un, protams, mums ir jāsaprot, kādas ir mūsu iespējas, ņemot vērā Dekaizers kundzes sacīto, mēs varētu arī šos jautājumus patiešām um, risināt tagad, tagad. Tātad uh, kalta dzēles, kamēr tā ir karsta, nevis uh, to iekļaut kādā citā dokumentā. Un Tādā veidā mēs varētu sasniegt ļoti daudz arī politiskā jomā, risinot uh, tirzniecības jautājumus. Kaizers kundze, nu vai tas būtu risinājums, par ko mēs varētu vienoties? Vai jums tas šķistu pieņemami? Tā mēs varētu kaldināt kompromisu pāri politisko grupu robežām. Paldies. Jā, protams, tā ir saprāta balss priekšsādātāja kungs. Man tikai divi nelieli papildinājumi jūsu teiktajam, un tad es atbildēšu arī kolēģiem. Daudz ir teikts un atkārtots šai zālē, ka tas esot tehnisks nolīgums, to gan jūs neteicāt pats priekšsēdētāji kungs, par to es jums pateicos, ka jūs saskatījāt arī šā nolīguma politisko dimensiju bet uh, tāpat es uzskatīju, ka ir jāizvērtē, vai šis nolīgums ir izsvērts starp Eiropas Savienību un Izrēlu, un vai mēs esam ieguvēji vai zaudētāji, tas ir um, atbildīgās komitejas uzdevums. Bet mums, es gribu atgādināt, ka 90. gados, 95. 98. gadā, kad komisārs Šesons nodarbojas ar šo jautājumu, uh, divi, trīs papildu protokoli tika parlamentā noraidīti. Un uh, šai jautājumā politisko aspektu nedrīkst aizmirst, un, un to norādīja arī Nīlsens kundze. Uh, Komisija norādīja, ka tas jau ir atrisināts kādā tur punktā, man gan šis punkts nav te uz galda priekšā, bet es uzskatu, ka mēs nevaram vienkārši tā uh, nolikt visu malā. Nav taču steidzamības šai jautājumā. Protams, es saprotu, ka komisija vēlas, lai šis uh, nolīgums tiktu noslēgts, bet parlaments ir trešā institūcija, un mums jau nav taču gal, galā uh, nāzis pie rīklis, un INTA komiteja arī ir savs viedoklis jāpauš. Manuprāt, tas būtu tikai veselais saprāts tā rīkoties jo mēs darbojamies paralēli gan INTA komitejā, gan mūsu komitejā. Tagad eh, par šo politisko dimensiju un arī paraudzīties, kāda ir situācija sarunās, arī uh, ko domā Aštons kundze, arī tas varbūt sasauc ar mūsu, mūsu uh, politisko skatījumu. Jā, es jums piekrītu, priekšsēdētāji kungs, par šo politisko kompromisu. Tas vēlreiz apliecina, ka jūs esat cilvēks, kas vēlas panākt kompromisus, bet mums tomēr ir jāskatās uz šo jautājumu pēc būtības politiski un juridiski un nevis tikai kā tehniski, vienkārši visu apzīmogojot bez kādiem iebildumiem. un arī mūsu politiskajā grupā mums bija diskusijas, bet nevar uh, noliegt to, ka viss tas, ko mēs parakstām un apstiprinam, tomēr ir jāsaskaņo ar otro pantu, kur ir runa par cilvēku tiesību ievērošanu. Un to es gribu atgādināt. Mēs esam Eiropā, un paldies Dievam, ne Ķīnā, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Paldies. Herzlichen Dank. Paldies. Ich würde also einen Vorschlag machen. Es piedāvātu sagatavot ziņojumu priekšlikumu. Protams, ir uh, jāatvēl pietiekam daudz laika, lai uh, sagatavotu juridisko atzinumu, un, protams, arī prezidijā būs jāpieņem lēmums. Tas eh, kan gemacht werden, un nicht gemacht werden. Mums ir jāsaprot, ko mēs varam panākt, ko mēs nevaram panākt, un, protams, mēs rūpīgi sakosim visiem politiskiem procesiem valstī. Un protams, mums ir jāvienojas arī ar īnta komiteju, kāds ir viņu laika grafiks, un varbūt, ka rezolūcija būtu mm, ļoti nozīmīgs instruments. Kaisers kundze, jums kā referentei noteikti tuvākajās dienās vajadzētu mums piedāvāt ziņojumu uzmetumu, un būtu jums ļoti pateicīgs ja jūs jau varētu piedāvāt kaut kāds konkrēts priekšlikums par iespējamo rezolūciju, lai uh, mēs jau varētu vienoties arī ar kolēģiem Inta komitejā, kā rīkoties tālāk. Vai tā varam rīkoties? Kaisers kundze saka, jā, labi, tad tā arī darīsim. Runāt par ziņojumu. Salafrakos. Runājot par Salafrakas kunga ziņojumu, par makroreģionālo stratēģiju, it sevišķi e, e, vidusjūras reģionā. Piedāvāt par to šodien nediskutēt. Līdz 9. februārim ir jāiesniedz grozījumi, varbūt Salafrakas kungs īsumā varētu pastāstīt par ziņojumu, un tad, kad mums būs grozījumi, tad arī varēsim par ziņojumu apspriesties plašāk. Bet šodien bez diskusijām tā tad īsa prezentācija. Salavārkos kungs, vai piekrītat? Labi? Lūdzu jums vārds. Lunačeks kundze. Die, die, die Varbūt mēs jau tagad varam balsot, jo daudz kolēģi ir ieradušies zālē, lai jau nobalsotu. Nu, trīs minūtes maksimāli, saka priekšsēdētājs, un neviens kolēģis nepiedalīsies debatēs. Darum, er so Zala Varakos kungs bija tik dāsns, ka uh, bija gatavs atteikties no debatēm, un tad būtu vienkārši ļoti jauki, ja viņš varētu tā īsumā pastāstīt, kas tad notiks, jo mums pēc uh, dažām dienām jau ir jāizniedz grozījums. Zala Varakos kungs, lūdzu. Priekšstādātāja kungs, esmu grieķis, un man ir uh, jau pieras, ka kaut kas tiek apcirts un samazināts, un katrā gadījumā tas man nepārsteidz, ka, ka, ka man tas arī jādara, un es arī uh, nekavēšu kolēģus. Tiešām vidus jūrā ir daudz iespēju, un es domāju, ka labākais risinājums būtu magro reģionālā stratēģija. Kā jūs zināt, tas tika nolēmts 2010. gadā Donkon sanāksmē, kur uh, dažādu valstu ārlietu ministri nolēma par makroreģionu veidošanu ir apstiprināta Baltijas reģiona stratēģija, kas ir makro reģions, un tas pats sakāms par Donavas reģionu. Esmu iepazinies ar Baltijas un Donavas reģioniem, un uh, jāsaka, ka šeit uh, mēs uh, vidusjūras reģionā varam domāt par Adrijas un Jonijas jūrām šeit eh, mēs runājam gan par eh, Eiropas Savienības dalību valstīm, gan par kandidātu valstīm. Ir aptuveni 450 tūkstoši kvadrātkilometru un eh, daudz miljonu iedzīvotāju. Uh, Es gribu teikt, ka esmu gatavs diskutēt ar kolēģiem, kuri vēlējās piedalīties debatēs, bet diemžēl to nevarēs izdarīt, un uh, diskutēt ar tiem, kas ir sagatavojuši grozījumus. Mums pirmkārt būtu jādomā par tādiem jautājumiem kā jūras resursu saglabāšana un uh, jūras ekosistēmas saglabāšana pret pārmērīgu nozveju, un šajās noslēgtajās jūrās uh, ūdens atjaunošanās uh, procents ir tuvu nullei, un tāpat ir jādomā arī par aizsardzības un drošības jautājumiem, par kopīgiem izaicinājumiem, ņemot vērā tos notikums, kas ir norisinājušiet vidusjūras dienvidu piekrastē, kas varētu rosināt, arī pastiprināt kaimiņu attiecību politiku cīņā pret nelegālo imigrāciju, zilju resursu, nop atlicināšanu un citiem jautājumiem. Priekšsēdētāji kungs, līdz ar to esmu izsmēlis jūs atvēlētās trīs minūtes, un es gribēju ar to jums pierādīt, ka Grieķi spēj izpildīt tās prasības, ko mums izvirza, un katru reizi mēs spējam sevi arvien vairāk ierobežot gan uzstāšanās laika ziņā, gan arī citās jomās. Paldies! Labi, kolēģi! Mēs jums ticam, paldies. Tagad darba kārtības punkts numur 6. Apstimung. Balsojums. Es ceru, ka visi ir paņēmuši līdz balsošanas kartītes. Ir? Jā. <laughs> Wir stimmen jetzt erst ab. Balsosim par atzinuma projektu 2010. gada finanšu gadu budžeta izpildes apstiprināšanu. Anemīnēts Utebruka ir uh, referente, viņas nav zālē. Nu jā, tas mūsu procedūru tikai pātrina. Ich uh, komme zur Abstimmung. Sākam balsot. Kurš par pirmo grozījumu? Par. Pret. Atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums. Pār, pret, atturas pieņemts. Amendment 4 in two parts. Ceturtais divās daļās. Pirmā daļa svītrot vārdus and sometimes unavoidable. Kas ir par pirmo daļu? Par tās svītrošanu. Pret. Atturas Svītrošana pieņemta. Par otro daļu, par pārējo. Jā? Kas par? Against. Pret. Atturas pieņemta. Piektais grozījums par. Pret. Atturas pieņemta. Sastais grozījums divās daļās. Pirmā daļa vārds assistance. Kas par? pret atturas pieņemta. Otrā daļa – implementation environmental standards. Kas par? Pret apturas noraidīta. Septītais grozījums par pret pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas atturas pieņemts. Tagad balsosim elektroniski par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Die Abstimmung ist eröffnet. Frau de Kaiser. Frau de Kaiser. De Kaisers kundze. Take your time. Lūdzu, lūdzu, nesteidzieties. But not the American Express. Bet uh, nebāziet tur iekšā American Express karti. <laughs> <laughs> Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Angenommen mit. Pieņemts. 45 kolēģi balsoja par, viens pret, neviens neaturējās. Utebruks kundzes sirsnīgs veids. Tagad Džanako ziņojums. Ja kolēģiem nav nekādu komentāru, tad uzreiz ķeramies pie balsošanas. 33. grozījums. Dagegen. Par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts. Kompromis numur 1 par pret atturas pieņemts. Otrais kompromis par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par pret. Labāk pārbaudīsim, nobalsim elektroniski par 38. grozījumu. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 zu 20. 26 pār 20 pret pieņemts.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 43. ar mutisku grozījumu, ko iesniedz referents. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 14. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 15 par? Pret?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 pret atturas noraidīts. 21. par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. 22. 23. atsaukti. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. Trāk 7. 27. par? Nē, par to vairs arī nav jābalso. Piektais grozījums par? Pret? Atturas pieņemts. Sociālisti. Es jūs lūgtu balsot aktīvāk. Achtundzwanzig. 28. par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. Balsosim elektroniski par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 38 balsis par. Jūs balsojat par? Tātad 39 nobalsoja par, jo vienam nedarbojas balsošanas ierīce viens bija pret un septiņi atturējās. Pieņemts. Džanakū kundze, uzsaku jūsu darbu. Viekam dan. Nākamais ir predas ziņojums par Islandes 2011. gada progresa ziņojumu. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas pieņemts.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 pret. Nu, man šķiet, ka bija noraidīts, bet nobalsosim elektroniski. Sākam balsot par 16. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 18 par 29 pret noraidīts. 17. par pret atturas pieņemts. 18 par pret atturas pieņemts. 19 par pret atturas. Man šķiet tāpat noraidīts. Gribat pārbaudīt? Labi. Sākam balsot par 19. elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 22 par, 25 pret, noraidīts. 20. par, pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas noraidīts. 24. par pret atturas noraidīts. Mutiskais grozījums numur 1. Kas par? pret atturas pieņemts. 25. Par to vairs nav jābalso. 26. Kas par? Pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss divās daļās. Pirmā daļa invites country, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. 33. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta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 pret atturas pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas noraidīts. 48. par pret pieņemts. 49. par pret atturas noraidīts. Otrs mutiskais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas pieņemts noraidīts. 52. par pret atturas noraidīts. 53. par pret atturas nu, pieņemts. Mutiskais grozījums numur 3 divās daļās. Pirmā daļa – historical rights and, kas par? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas. Nē, jāpārbauda. Balsojam elektroniski par trešā grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Apšķirums geschlossen. Beidzam balsot. 26 par, 22 pret, pieņemts. 57. kas par? Pret, atturas pieņemts. 58 par pret atturas noraidīts. 59 par pret atturas noraidīts. 60 par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums numur 4, kas par pret atturas pieņemts. 62 par pret atturas pieņemts. Noraidīts. 3 par pret atturas pieņemts. 4 par pret atturas noraidīts. 5. kas par pret atturas pieņemts. 6. par pret Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Man izlikās, ka ir pieņemts, saka priekšādātājs, bet lielākas skaidrības dēļ nobalsosim elektroniski. Sākam balsot un beidzam balsot. 27 par, 21 pret pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par grozīto rezolūciju. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Es wird 47. 47 par 1 pret. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Nu, cerams, ka balsojums Islandē būs tikpat pozitīvs. Referente kungs, gribēju uzteikt jūsu darbu. Kāds uh, komentē no zāles, bet, diemžēl, bez ieslēgta mikrofona. Tādēļ tūki to nedzird. Dieses werden wir, kolēģi, nicht ins Protokoll aufnehmen. Kolēģi, to mēs protokolā neiekļausim, saka priekšsēdētājs. Tālāk. Atzinums tirzniecības pārmaiņu veicināšana, Eiropas Savienības tirzniecības un ieguldījumu stratēģija vidusjūras dienvidu reģionam pēc arābu valstu atmodas revolūcijām. Godelīve, Rovola ir referente. Pirmais grozījums, kas, trešais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Kompromis numur viens, divās daļās, pirmā daļa, bez vārdiem, including Christian communities, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pārējo tekstu, kas par pret atturas arī pieņemta. Kompromis numur divi, kas par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Kompromis 3 par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Kompromis numur 4. Kas par? Pret atturas pieņemts. Mutiskais numur viens, kas par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret noraidīts. Mutiskais grozījums numur divi par pret atturas pieņemts. Un nu, tagad balsosim par visu grozīto atzinumu elektroniski. Sākam balsot. Šūnas ēfna. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ja. Es mit 40 jā stimmt. 40 par 2 pret pieņemts. Rovels kundze sveic jūs. Nākamais atzinums ir komisijas centrālo dienestu īstenotās ārējās palīdzības pārvaldības nodošana komisijas delegācijām un šo pārmaiņu ietekme uz atbalstu sniegšanu. Tagad ziņosim, balsosim par šo <laughs> Wer ist für den Antrag 1? Pirmais grozījums, kas pār? <laughs> Wer ist dagegen? Pret, atturs pieņemts. Otrais grozījums, kas pār? Pret, atturas noraidīts. Trešais grozījums par. Pret, atturas pieņemts. Jāpārbauda? Nu, labi. Nobalsosim elektroniski par trešo grozījumu. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Es mit 30 zu 18. 30 par 18 pret pieņemts. Antrag 4. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais papildus uh, ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Die Abstimmung. Beidzam balsot. In der Tat abgelehnt. Nu, dienu noraidīts. 24 par 24 pret. Es pirms tam neieskaitīju savu balsu, saka priekšsēdētājs. Na, den müssen wir jetzt über den. Vēl par desmito jābalso. Desmitais, kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tikai divi balsoja pret. Nu, nevajadzētu pārspīlēt. Nepārbaudīsim. Tagad balsosim par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Elektroniski. Apšķirus geschlossen. Beidzam balsot. Das Sitzung ist angenommen mit 45. 45 par, 4 pret. Pieņemts. Paldies referentiem un uzsaku viņus par darbu. Tagad būs īsa pauzīte un nekavējoties sāksim darbu, jo mums ir jāuzklausa ES delegācijas Eģiptē vadītājs Džeims Morans. Well,